Eh, šo debašu noslēgumā esmu saņēmusi sešus rezolūciju priekšlikumus. Debats ir noslēgušās, balsosim pēc debašu beigām. Tagad nākamais punkts eh, darba kārtībā - cilvēktiesība pārkāpuma Bahreinā, un es dodu vārdu Šlīterkungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze. Eh, tagad mēs atkal esam saskārušies ar valsti Mm, kur eh, kāda tauta grib iegūt cilvēktiesības, eh, vārda brīvību, eh, un tā tauta cīnās par to mierīgiem līdzekļiem, bet viss pēc tam tiek sagrauts. Tas jau bieži ir noticis pasaulē. Šoreiz mēs runājam par Bahreinu. Bahreina Nu, kas spērusi konkrētus soļus. Tur ir e, cilvēktiesību komisārs, tiek vesta izmeklēšana, bet mēs gribam neatkarīgu analīzi. Mēs gribam, lai visi apcietināti aktīvisti tiktu atbrīvoti, jo tā e, savu viedokli viņi nevar izpaust. Un es nezinu, cik bieži mums vēl tas būs jāprasa no citām valstīm, bet rezolūcijā vēl ir citas labas lietas. te, tika pārtraukts ASV ieroču eksports. Es domāju, ka ir svarīgi, ka komisiju mēs uzaicinām uh, rūpēties par to, uh, lai tiktu ievērot ieroču eksporta likuma. Jo nevar būt tā, ka mēs nopelnām naudu ar to, lai atbalstītu režīmus, kuri pārkāp cilvēktiesības. Tāpēc arī es pieprasu komisijai mm, piemērot šo te regulējumu. Tāpat es domāju arī par Saudarābiju un citām reģiona valstīm. Es aicinu komisiju kontrolēt ieroču eksportu, jo tas ir iespējams. Vairāk ir jāiestājas arī par cilvēktiesību aizsardzību Bahreinai. Šis process ir jāiekustina vienkārši lai tādējādi varētu izpildīt cilvēku vēlēšanos. Nedrīkst būt tā, ka arābu pavasaris kļūst par ziemu. Paldies! Vārds Dikaisers kundzēs pusotru minūti. Paldies priekšsēdētājiem! Ja visiem šķiet, ka mēs pēcpusdienā neko nedarām, tad es domāju, ka Bahreinā tā nedomā, jo Bahreinas eh, vēstniecības eh, pārstāvi rīcība. Un tātad viss tie, kas mums cenšas eh, skaidrot notiekošo, mums ir jāsaprot, ko mēs cenšamies panākt ar šī rezolūcijas palīdzību. Mēs cenšamies panākt to, lai aktīvistu um, tiesības tiktu ievērotas. Un mēs apzināmies, ka, um, ja mēs salīdzinām ar situāciju pirms gada, kad um, tika uzsākt šī tautas miermīlīgā kustība, ir panākts progress. Neatkarīgā izmeklēšanas komisija, kuru ir uh, izveidojis Kārāls un kas ir nākus klajā ar briesmīgiem secinājumiem par uh, vardarbību, kas ir um, tikusi īstenot, ir ļoti labi, ka šī komisija to ir atklājusi Un, protams, ka cita lieta ir tagad saukt vainīgos pie atbildības. Ir bijusi trīspusēja komiteja, kas ir strādājusi pirms dažiem mēnešiem, kas ir nākusi klajā ar pozitīviem secinājumiem, proti valdība nāks klajā ar uh, risinājumiem. Jā, varbūt šajā rezolūcijā mēs par to nerunājam, varbūt mūsu nostāja ir pārāk negatīva, bet nevajadzētu tomēr vest visu pie malas. Tāpēc es domāju, mums ir jāuzticas tiem spēkiem, kas vēlas īstenot reformas Bahreinā, mums ir jābūt piesar piesardzīgiem un jāatbalsta progresīvie spēki. Paldies, tagad vārds Tanakungam uz vienu minūti. Pēdējais, pēdējā mēnesī bija. Uh Pirms gada bija eh, mierīgā, eh, eh, sacies mierīgā protestētā kustība Bahreinā un ir pierādījumi par nesamierīgu vardevības piemērošanu pret protestētājiem. Pēc tam arī nāca kontroversiālā. Ga, um, Uh, līča uh, sadarbības padomas uh, karspēka ierašanās, bet ir arī sadarbība ar šīs opozīcijas partībām un ir neatkarīga izmeklēšanas komisija, ir izveidota cilvēku tiesību un sociālās attīstības ministrija valstī, tas arī ir solis pareizā virzienā, lai gādātu par to, ka pamat cilvēku tiesības atkal darbotos un ministrija gādās par augstākiem cilvēktiesību um, standartiem. ECR grupa tagad prasa, lai Bahreinas varas iestādes respektētu cilvēku tiesības un pamattiesības, bet arī ļautu valstī ienākt uh, neatkarīgiem medijiem un cilvēktiesību organizācijām, lai uh, krimināla izmeklēšanas, kas pat labāk notiek, varētu tikt uzraudzīts uh, no, uh, neatkarīgu uh, novērotāju puses. Paldies, uh, eh, Tana kungs, tagad Predes kungs vienu minūtu runās. Paldies, priekšsēdes kundze. Es uh, priecājos, ka mums ir šodien uh, darbkārtībā Bahreinas jautājums, jo šī valsts ir viena no arābu pavasara piemirstajām valstīm. Jau kopš vairāk nekā gada uh, ir mierīga uh, Eh, mierīgas demonstrācijas, bet uz demonstrācijām tiek izdarīts spiediens. Eh, tika runāts par revolūciju, kur neviens nevēlas. Mēs, Eiropas parlaments, ar šodienas debatēm parādam, ka mēs apzināmies notikumu šajā valstī, mēs zinām, ka tur notiek cilvēktiesību pārkāpumi, mēs tos nosodam īpaši uh, pārmērīgo uh, varas iestāžu vardarbību pret pilsoņiem. Mēs nosodam negodīgas tiesas procesus, kas arī i, eh, pieder pie mierpilno uh, eh, demonstrētu apspiešanas. Mēs arī nosodam nevalstisko organizāciju darbu uh, apspiešana ierobežošana ir svarīga, lai e, varas iestāžu solījumiem sekot skaidri darbi. Izmeklēšanas komisija ir prioritāte. Paldies, vārds veržā kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundz. Jā, ir valstis, kuras e, ir mazāk mediju un sabiedrības uzmanības centrā nekā citas. Un viena šāda valsts ir Bahreina. Bahreinā arī bija sacelšanās, bet tā tika asiņaini apspiesta ar saudu, saudu palīdzību. Labāk būtu, ja mēs ne tikai pieminētu to, bet arī jās nosodīt. Es nevaru piekrist dažu kolēģu optimismam. Visu laiku ir solījumi 2012. gada 14. februārī bija demonstrācija, eh, atzīmējot sacelšanās pirmo gada dienu, eh, kurā piedalījās arotbiedrība pārstāvi, citi aktīvisti, viņi, dakteri, eh, medmāsiņas, bet viņiem notiek tiesas procesi, viņi nedrīkst runāt ar žurnālistiem, tūkstošiem cilvēki ir tikuši atlaist par piedalīšanos demonstrācijās, nevarēja, viņiem ir liekts atsākt darbu, daudz studenti nav varējuši atsākt studijas Bahreinas valdība arvien apgalvo, ka āno uh, izmeklētāji vizīte esot jāatliek uz vēlāku laiku. Piektais spēks, ASV karaspēks, arī ir tur izvietots. Dažas Eiropas valsts gādā par to, lai policijas spēki tiktu apmācīti, un kā francūzieti man tas atgādina ļoti ļaunas lietas. Īroču eksports ir vēl viena tēma. Britu valdībai vajadzētu kaut ko darīt šīs lietas labā. Protams, būtu arī jāizdara spiediens uz uzņēmumiem, kuri nav pieņemuši atpakaļ darbā savus darbiniekus. Eiropas Savienība vienmēr vārdos aizstāv demokrātiju un cilvēktiesības, bet patiesībā maz dara par to tā labā, lai šīs tiesības tiešām tiktu eh, iedarbināts. Eh, Paldies, nākamais šāks kundze. Bahreinas eh, valdības pūliņi parāda, ka tā vēlas tikt uztvērt nopietni no biznesa un starptautiskās sabiedrības, taču mēs varam uzticēties tikai tad šai valstī, ja tā savus pilsoņu cilvēktiesības respektēs. Valstī, kurā ir būtiski ierobežojumi interneta brīvībai un izteikšanas brīvībai, biznesa attīstība ir neiespējama, jo tu, simtiem tūkstoši mieru pilni protestētāji saskars ar e, vārdarbību, tad nevienam negribas investēt šādā valstī. Spriedz starp uh, sunītiem un šītiem sāsnās uh, un pastāv risks, kā izveidusies konflikts ar Saudārābijas un Irānas piedalīšanos. ANO būtu jāatsauc savu novērotāju un ir jāizbeidz ieroča eksports uz Bahreinu, kas tika izmantots, lai apspiestu tautu. Bahreinas varas iestādēm jānostojas vēstures pareizajā pusē, jāprāts apņemība vēst cilvēktiesības un īpaši Abdī Aduha Al-Havadi un Madi Abduhiba, tātad eh, un citu politieslodzīto lietas ir īpaši svarīgs eh, parlamentam. Un tagad eh, Makovei kundz EPP e grupas vārdā vienu minūti. Bahreinas mierpilno demonstrāciju, demonstrantu vardarbīga apspiešana Eh, izraisīja, bija iesākums vēl jaunākajai attīstībai. Eh, ir eh, starptautiskā sabiedrība izteikusi rekomendācijas, bet vārdarbības so, turpinājusies. 45 cilvēki ir miruši kopš uh, kara. Um, mm, īpašās likumdošanas pasludināšanas eh, pagājušajā gadā ir jābeidz mierīgo protestētāju uh, apspiešanu, vardarbību pret viņiem žurnālisti, mediķi tiek ne, nepamatoti militārās un civilās tiesās tiesāti, tas ir jāizbeidz tūlīt pat, un tie varas iestāžu pārstāvu, kas ir tajā piedalīšanās, ir, tiem ir jāatbild par saviem pārkāpumiem. Mēs arī nosodam uh, turpinātos uh, apspiešanas pasākums internet cenzūras uh, jomā vairāk nekā tūkstoši uh, tīmekļu vietnes Bahreinā ir bloķētas. ES varas iestādēm ir jāpastiprina spiediens uz Bahreinas valdību un jāpieprasa izpildīt savus solumus par demokrātiskām reformām un cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanām. Paldies, Makovē kundze, tagad Geringerde Udenbergas kundze vienu minūtu runās. Paldies, priekšsēdes kundze. Bahreinas tauta, Eģipts un Tunisijas protestētāji iedrošināta arī uzsākt demonstrācijas. Tas bija iesākums protestu Vilnim Eh, pieprasījumu, ka konstitucionāla monarhija tikt izveidota. Brutāla uzbrukuma rezultātā 60 cilvēki tika nogalināti. Bahrains varas iestādes turpina uh, apspiešanu pret savu tautu, notiek mediju un internetu cenzūra, tautas uh, pulcēšanās brīvība ir ierobežota, uh, pārvietošanās brīvība, pilsoņu pārvietošanās brīvība ir ierobežota. Mēs prasam pārstāt vardarbību tūlīt pat. Mēs prasam, ka pamatbrīvība tiktu um, atjaunotas un uh, eh, jāraud konstruktīvu risinājumu problēmām. Paldies, un tagad Oilandas kundze vienu minūtu. Paldies, priekšsēdz kundze Bahreina jau ir veikusi būtisks izmaiņas, kaut gan daudz nevainīgi pilsoņi ir kļuvuši par upuļiem, tomēr da, valsts ir tagad uzsākus reformas, taču tās neizdosies, ja tie, kas ir līdzatbildīgi par Bahreinas eh, civiliedzīvotāju nogalināšanu un apspiešanu, netiks nosodīti. Es gribu mudināt Bahreinas valdību Eh, izbeigt eh, lietas pret mierīgiem protestētājiem un mediķiem, kas palīdzēja eh, ievainotajiem un sākt briesmīgo vardarbības aktu izmeklēšanu pret mierīgiem demokrātijas aizstāvjiem. Bahreinas valdība ir izdarījusi daudz kļūdas un zaudējusi starptautisko ticamību un cieņu. Viņiem nevajadzētu tomēr šo mācību palaist garām, un es ceru, ka ceļš uz demokrātiju būs uzsākts un netiks izbeigts. Paldies, tagad vārds Kamīns kungam vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es esmu dziļi pārliecināts, ka nav nevienas tautas pasaulē, kurai nebūtu eh, tiesības cerēt uz demokrātiju. Nav jomas. Uh, kurās demokrātija nevarētu darboties. Tāpēc es priecājos par š, šīm pārmaiņām, kas notika Arābu pavasara ietvaros, un es priecājos arī par brīvības vēsmām Bahreinā. Bahreinas tauta vēlējās reformas, un uh, valdība solīja šādas reformas, bet uh, pasākumu, kurus ir īstenojis Bahreinas valdība, ir bijuši uh, nepietiekama un Bahreinā notiekošais ir satraucoši. Ļoti daudziem žurnālistiem joprojām nav piekļuvas valstī un tas mm, liek mums šaubīties par valdības solījumu patiesību. Mēs nevaram runāt par demokrātiju un brīvību, ja cilvēki, kas ir eh, vainīgi eh, cilvēku nogalināšanā, netiek attiecīgi sodīti. Paldies! Paldies vārds Paškas kungam! Paldies par vārdu! Priekšsēdētājs kundze, komisārais kundze, arābu pavasaris pagājušajā gadā eh, saistās arī ar eh, Bahreinu. Eh, tā gaitā vairākas cilvēkas gāja bojā, simtiem cilvēku tika arestēti Bahreinas e, karalis nodibināja e, neatkarīgo izmeklēšanas komisiju, un ziņojumā mēs konstatējam, ka notika nogalinātas piecas personas, un e, pret daudziem politiskajiem aktivitātiem, aktivistiem tika piemērota vārdarbība. Notika negodīgas tiesas procesi, kuros viņi tika nosodīti. Komiteja ieteica Uh, izveidota speciālo izmeklēšanas struktūru vienību, mm, kas uh, varētu izmesla, izmeklēt visas šīs lietas. Ir jāatjauno sociālā vienprātība un ir jācenšas konstruktīvi uh, kontaktēties citam ar citu. Es domāju, ka karalim tas arī būtu jādara. Paldies, un tagad Obermājer kungs 1.30. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Arābu pavasaris patiešām tagad ir arābu, kļuvis par arābu ziemi. Pasaules prasa ziņo par notikumiem Sīrijā, varbūt arī Lībijā, bet eh, asinspirts eh, pret koptu kristiem Eģiptē tiek piemirsta un arī Bahraina eh, jau Bahreinā vien protesti ir maksājuši vairāk nekā 45 cilvēkiem dzīvību. Sesdien Šodien eh, policija vērsās pret mierīgiem demonstrātiem ar asaru gāzi, bet eh, eh, ne jau runa ir par drošības spēkiem vien, režīmu atbalsta arī Saudarābija un, netie, un arī netieši ASV piegādājot ieročus. Tādā veidā vecie spēki ir spēcīgāki nekā pārmaiņu spēki. Un šīs e, negatīvās e, sekas ietekmē Bahreinas reformu procesus, un tāpēc arī zūdu cerības, ka uh, demokratizācijas procesi varētu vairāk attīstīties visās līča valstīs. Ir nepieciešamas reformas, sociālais taisnīgums, un mums kā Eiropas Savienībai nevajadzētu būt vienaldzīgiem pret arābu notikumiem. Paldies! Tā, Paldies, un tagad vārds Gelī kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Bahreina nav eh, tā sliktākā valsts pasaulē. Tā nav arī nabadzīgākā, tā nav arī visnedemokrātiskākā, tā nav arī nav viss atpalikušā. Taču eh, jautājumi, par kuriem mēs runājam šobrīd, ir viss eh, nopietnākie. Un mēs ceram, ka mūsu rezolūcijas rezultātā tiks izdarīts spiediens uz Bahreinas iestādēm, lai tās nākt klajā ar nepieciešamajām reformām. Bahreinas neatkarīgās izmeklēšanas komisijas izveidošana ir apsveicam, bet mums ir jāredz vispirms īstenošanas pasākumi, eh, kas sniegs konkrētu rezultātu, jo īpaši jāsauc pie atbildīs cilvēki, kas ir vainojami cilvēktiesību pārkāpumos. Eh, Bahreinā ir jāparedz arī tiesības miermīlīgām tautas eh, protestu kustībām un tiem, kas ir zaudējuši darba vietas, tāpēc, ka ir bijuši iesaistīti šajās protestu akcijās, ir jāatjauno eh, šie amati. Un visbeidzot, ir eh, jānovērš tas, ka tiek pārdots militārais ekipējums Bahreinam pirms tiek īstenot šie pasākumi. Paldies! Paldies tagad! Vārds esais kundzei uz vienu minūtu brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Paldies priekšsēdētājiem! Drošības situācija Bahreinā joprojām ir nestabila. Drošības spēki un joprojām apspiež demokrātiskos uh, un uh, miermīlīgos demonstrantus. Novembrī tika publicēts ziņojums, kurā tika paziņots, ka masveidā ir tikusi izmantot vārdarbība pret uh, miermīlīgiem demonstrantiem, un šāda praksa turpinās. Neatkarīgā izmeklēšanas komisija nākus klajā ar ieteikumiem, jeb rekomendācijām, taču, diemžēl, pārkāpumi joprojām turpinās. Tā, piemēram, ieslodzītie un aizturētie tiek spīdzināti. Un uh, ir izteikts aicinājums arī pārtraukt demonstrācijas, un es domāju, ka mēs nevaram gluži vienkārši noraudzīties notiekošajā. Paldies! Paldies, vārds Gomešas kundzei, uz vienu minūti! Jā. <clears throat> Ir zināmi pozitīvi soļi, tīpaši attiecībā uz neatkarīgo izmeklēšanas komisiju. Te tika konstatēts, ka no, ir notikušas daudzas represijas pagājušajā gadā, eh, bet eh, viss notiek ļoti lēni, ja runājam par reformu un uzlabošanas pasākumiem, lai novērstu netaisnības. Arī tie, kur ir apcietināti, joprojām ir apcietinājumā. Pagājušajā nedēļā pie mums bija sieviešu delegācija no Bahreinas, un viņi teica, ka delegācijas politi, ar delegācijām manipulē politiski un reliģiski. Ja tas kas tā ir, eh, kāpēc eh, tad eh, nedrīkst šajā valstī iebraukt cilvēktiesību aktīvisti un žurnālisti un ziņojumā ir teikts, ka e, līdz šim e, tie, kas ir vēlējušies e, no ANO cilvēktiesību padomes tur braukt, nav vēl uzaicināti. Un tāpēc viņiem nav iespējas pārliecināties par notikumiem Bahreinā uz vietas. Vajadzētu novērst situācijas ļaunprātīgu izmantošanu un nevar būt tā, ka ir valstis, kuras nepieturas pie kopēja viedoklim pārdod ieročus. Un tagad vārds Nikolai kundzei vienu minūti. Tā prešīnta, kret, ka. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Bahreina ir tipisks gadījums. Um, gadījums, kas um, pierāda to, ka ir iespējams spērt soļus arī atpakaļ, taču mums ir jāveicina uh, šo valsts spērt soļus uz priekšu, jo pretējā gadījumā uh, netiks sasniegt nekāds rezultāts saskaņā neatkarīgās izmeklēšanas komisijas ieteikumiem. Šī komisija savā ziņojumā skaidri pasaka, ka starptautiskie standarti nav tikuši ievēroti. Tiesu procedūrā. Karals ir tagad e, izveidojis jaunu komiteju, kur nāks klajā ar reformu plānu un e, šis plāns būs gatavs 20. mājā, tāpēc būtu interesanti paraudzīties, vai tik tiešām Bahreinā ir vērojama patiesa politiskā griba. Cilvēktiesību pārkāpumu turpināšanās, brīvības apspiešana joprojām turpinās, tāpēc es atbalstu šo rezolūciju un es ceru, ka Bahreina vairs nespēs soļus atpakaļ. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Korhols kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Oktobra sākumā mēs jau redzējām, kas notika Bahreinā. Mēs varējām iepazīties ar situāciju, piemēram, slimnīcās, kur mm, cilvēki tika arestēti par to, kas sniedz medicīnisko palīdzību miermīlīgiem protesta akciju dalībniekiem. Runa ir par miermīlīgu protestēšanu. Mums ir jācenšas panākt to, lai tiktu pārtraukt uh, demonstrantu izslēgšanu no sabiedrības, ir nepieciešams reformas, ir nepieciešams uh, aizsargāt cilvēktiesību aizstāvis un visus tos, kas Bahreinā cenšas uh, panākt situācijas maiņu. Bahreins iestādēm ir jāuzlabo cilvēku tiesību situācija, un es domāju, ka mums ir nepieciešams pozitīvs piemērs. Paldies, tagad vārds Repo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Bahreinas tauta aicina īstenot demokrātiskas reformas un ievērot cilvēku tiesības. Prasība pēc labākiem dzīves apstākļiem un cilvēktiesību ievērošanas nav nekas pārliecīgs, un tas nav arī drauds eh, valdībai. Bet tā vietā, lai atbildētu uz šīm prasībām, valdības drošības spēki turpina um, savu stingro varu un vēršas pret miermīlīgiem demonstrantiem. Nav nekāda pamatojuma, lai izmantot asargāzi, policijas granātus un skrotus pret uh, miermīlīgiem demonstrantiem demonstrantiem. Ir jāpārtrauc šāda attieksme pret cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un pilsonisko sabiedrību. Valdībai ir jāatbalsta pilsoņu aktīvisms un pilsoniskā sabiedrība kopumā. Ir nepieciešams vairāk demokrātijas, vairāk dialogu ar pilsonisko sabiedrību un ir nepieciešams nodrošināt arī darba vietu radīšanu, jo īpaši jauniem cilvēkiem. Paldies! Paldies Repā kungam un tagad vārds pasātu kungam. Priekšsēdētājs kundze. Es jau vairāk nekā 30 gadus nodarbojos ar Bahreinas jautājumu, un man ir jāteic, ka šī valsts bijusi laba ceļa, un tā var tur var atgriezties. Uh, Eh, par spīti savām īpašajai situācijai eh, pie Irānas, eh, to mēs nedrīkstam aizmirst. Protams, ka notiek uzbrukumi, ko organizē vadošie un drošības aparāts un arī Saudī, kuri labprāt Bahrainu integrētu savā teritorijā, arī to mēs nedrīkstam aizmirstam. No otras puses ir sistemātiska šīto aģitācija, kuru uh, vada ekstrēmistiskie vadītāji pa, pašu valstī. Eh, tas ir bīstamas tendences. Mūsu uzdevums ir nebūt vienpusīgiem, bet eh, palīdzēt kā starpniekiem un palīdzēt eh, līdzsvaru radīt starp konstitucionālo monarhiju un šītu un sunītu līdzsvaru, jo citādāk mēs varam rēķināties, ka būs briesmīga asins izliešana. Jau tika teikts, ka lielākajā daļā valstu no arābu pavasara ir iznākusi attīstība drīzāk ekstremitāte ekstrēmisma virzienā. Eh, tāpēc arī mums eh, nevajadzētu pieļaut, ka ekstrēmisti izmanto kritiku Bahreinai. Paldies un noslēgumā Teinas kundze. Priekšsēdētājs kundze, es esmu gandarīta, ka šis parlaments ir pievērsies cilvēktiesību pārkāpumiem Bahreinā e, pēc tam, kad e, e, cilvēktiesību saraksts liecina, ka kopš 2011. gada ir daudz lielāks bojāgājušo skaits, proti 66, tas ir vairāk nekā norādīts rezolācijā. Mūsu debatas ir ļoti svarīgs, jo liela daļa dalību valstu attiecībā uz Bahreinas notikumām joprojām ir bijušas ļoti klusu, tā vietā, lai paceltu balsi. Ja mēs paskatāmies, kādas ir dalību valstu reakcijas, kad eh, bija pirmie mirušie Sīrijā, tad tā bija pilnīgi citādāka. Un es ļoti ceru, ka vismaz Eiropas parlamentā tiks piemēroti stand, vienoti standarti vienalga, par kuru valsti runa. Mēs nedrīkstam mērīt ar dažādiem mēriem tikai tāpēc, ka vienā vietā ir amerikāņu plotes bāze un nevis krievu, un eh, vai tur tiek piegādāti amerikāņu, nevis krievu tir, ieroči, un vai tāpēc, ka mūsu tirdzniecības attiecības vienā valstī ir labākas nekā ar citām. Paldies! Eh, Paldies, līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Esmu saņēmusi sešus rezolūcijas priekšlikums, bet vispirms vārds komisārs kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze godātie deputāti, Eiropas Savienība ļoti rūpīgi seko cilvēktiesību un pamattiesību situācijai Bahreinā. Īpaši kopš pagājušā gada februārī iesākušamies protestētājiem un to, protestiem un to apspiešam. Mēs esam eh, patvaļīgs eh, cilvēku aizturēšanas, spīdzināšanas, eh, apcietināšanas novērojuši tiesa procesi eh, apspiežot cilvēku pamatiesības. Cilvēktiesībās ir atkal jāiedarbina un nacionāls izlīgums process ir jāpastiprina. Es reakciju uz šo eh, situācija bijusi konsekventa. Augstā pārstāvja Kathy Ashton pagājušajā gadā nemazāk astoņas paziņojums par Bahreinu izdeva prasot izbeigt uh, cilvēktiesību pārkāpumus un vārdarbību. Vairāk kārt viņš šo jautājumu pārnājas ar Bahreinas eh, ārlietu ministru un ar paškarālu pagājušā gada aprīlī tikās augstās ārlietu padomu. Arī to pašu paudu mārta, aprīļa un māja um, paziņojumos. ES delegācija Rihadā, kas ir akreditēta Bahreinā, arī uh, E, iesaistās regulārās vizītēs un sarunās ar Bahreinas varas iestādēm. Es apsveicu, ka Karāls 2011. gada jūnijā ir e, pieņems lēmumu neatkarību izmeklēšanas izmeklēš, e, komisiju nodibināt, lai cilvēktiesību pārkāpums nemieru laikā izmeklēt. Tagad Bahreinas valdība implementē šos lēmumus saskaņā ar ES ziņojumu pagājušā gada novembrī. ES ir paudas gatavību konkrēti atbalstīt Bahreinas valdību šajā sarežģītajā uzdevumā, sniedzot palīdzību un ekspertīzi. Būs ļoti svarīgi rekomend šīs rekomendācijas pilnā mērā implementēt. Tikpat svarīgi ir, lai uzsāktos dialogs starp varas iestādēm un opozīciju. Opozīcijas grupām ir jādara viss, kas ir viņu ziņā, lai šādu dialogu padarīt iespējam, jo, ja nebūs uh, dialoga, tad nebūs īstas, īsti nacionāla izlīguma. Visbeidzot, mēs ceram, ka tā devēto uh, nacionālas drošības tiesu spriedumu, uh, uh tev skaitā 20 mediķiem un daudziem cilvēktiesību aizstāvjiem, uh, piespriesties sodi tiks atcelti. Uh, Šie cilvēki ir jātiesā no jauna civilās tiesās ar visām garantijām, kuras izriet no Bahreinas likumdošanas, kā arī no starptautiskajām konvencijām. Paldies, komisārs Konze. Kā jau es teicu pirms brīža, Gomešas Konze, jums vēl būtu kas sakāms par reglamentu. Priekšsēdētāji, pirms mēs sākam balsot, es vēlētos sniegtu parlamentam informāciju, ka ziņu aģentūras informē par Etiopijas uzbrukumu Eritrejā. Daudz cilvēki ir tikuši nogalināti un divi Vācijas pilsoņi ir tikuši nolaupīti. Runa ir par divām valstīm, kuras uzsākušas asiņainu konfliktu 90. gados. Es domāju, ka Eiropas Savienība tajā ir arī zināmā mērā atbildīga, jo tā ir sniegusi atbalstu vienai no valstīm Etiopijai un nav darījusi to, eh, nav darī, kas no tās tika sagaidīts pieprasot no abām valstīm, proti, lai tās ievērotu robežas. Es vēlētos aicināt jūs, eh, lai Lēdija Aštona, kurai, būtu jā, kurai jāierodas AFET komitejā, sniegt mums informāciju uh, par konfliktu starp šīm abām valstīm. Paldies! Paldies par šo informāciju, posatkungs! Priekšsēdētājs kundze, Es nu pat kā uzzināju, ka nākamajā plenāra sēdē, uh, kas sāksies uh, uh, otrdienā un ilgs līdz piekdienai, priekšsēdētāju konferencē E, nolēma, ka e, steidzamības jautājums izslēgts no darba kārtības. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, jo četrās nedēļās līdz aprīlim notiks daudz svarīgas lietas. Es gribu izteikt savu protestu pret e, lēmumu, kas ir vērsts pret mūsu regulējumu. Un es lūdzu citu, kolē, citu grupu pārstāvjus runāt ar grupu priekšsēdētājiem, lai nepareizo lēmumu līdz aprīlim atceltu. Donc, euh... Paldies, pasāt kungs! šīs, eh, priekš, jā, tas, šis lēmums tika pieņemts eh, priekšsēdētāja konferencē, un, protams, ka priekšsēdētāja konferencē ir jāpārskat šis jautājums, mēs nodosim viņiem jūsu prasību. Līdz ar to esam noslēguši eh, šīs diskusijas, esmu saņēmusi sešas rezolūciju priekšlikumus, noslēdzam debatas par šo jautājumu.